Es esmu saņēmis pieteikumu eh, nominēt eh, deputātu komitejai, un eh, tad šī nominācija, ja netiks iesniegt iebildumi, šī nominācija tiks paziņota par spēkā esot.